Tagad sāksim balsošanu. Pirmām kārtām Vinklera ziņojums - personālais balsojums. Sākam balsot! Did you vote in? Vai esat nobalsojuši? Mai scheda, scheda. Mai, mai scheda. Eh, The vote is closed. Beidzam balsot. Approved with the large majority. Apstiprināts ar ļoti lielu vairākumu. De Castro, De Castro ziņojums. Personālais balsojums. Sākam balsot. Did you vote? Vai esat nobalsojuši? Jā. Beidzam balsot. Approved with a large. Apstiprināts ar lielu vairākumu. Apsveicu De Castro kungu un arī Vinkler kungu. Hačtona ziņojums. Referents vēlās izteikties. Lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Šis ziņojums uh, ir saistīts ar uh, lielu aizkavēšanos uh, attiecībā uz lēmumu pieņemšanu par kopējo zivsainiecības politiku. Uh, Tas nav pārsteidzoši, jo ir apmēram 2600 eh, grozīmi, kur iesnieguši deputāti par šo regulu. Mans ziņojums tika pasniegts kā tāds tehniskas dabas ziņojums, bet šķiet, ka šis ziņojums paudīs arī tādus visai svarīgus signālus. Ziņojums tika apstiprināts Zivsainiecības komitejā, kas ir tā diezgan neparasti, un Te ir runa par to, ka mēs nodrošināsim piekļuvas režīmu uz 12 jūdzēm, un šis režīms ir jāturpina līdz tiks panākt vienošanās par jauno kopējo zivsaimniecības politiku. Ja mēs neapstiprināsim šo ziņojumu, tad šis režīms E, iztecējis līdz šī gada beigām, un es domāju, ka visi var piekrist, ka tas būtu neakceptējami. 12 jūdžu zona ir kopējā zivsainiecības politikas e, iezīme kopš sākotnējās regulas 1983. gadā. To vajadzētu apstiprināt uz e, vēl vienu desmit gadu periodu. Tas eh, tādējādi turpinātos līdz 2014. gadam, un tad mēs redzēsim, ko nesīs jaunā kopējā eh, zivsaimniecības politika. Pat ja Eiropas komisija ir akceptējusi to, ka uh, zivsaimniecība 12 jūdžu zonā kopumā ir bijusi veiksmīga, tātad ir veiksmīgi pārvaldīta, citējot komisiju, gūstot no tā pieredzi, tas nozīmē, ka uh, zivsēmniecības valstis ir pietiekami labi pārvaldījušas eh, zivsēmniecību, neskatoties uz to, ka kopējā zivsēmniecības politika ir izgāzusies kā tāda. Es domāju, ka jebkurā gadījumā mēs varētu uh, paplašināt uh, 12 jūdžu zonu gan laikā, gan arī attāluma ziņā. Labi, mums ir jābalso personālais balsojums. Uh, Eh, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Lūdzu. Nogaidīsim. Labi, beidzam balsot. very large. Ļoti liels vairākums. Ok, then I congratulate. Apsveicu referentu. Moreiras ziņojums. Lūdzu, Morēras kungs. Some... Izteikšos īsi, bet man ir kas pavisam svarīgs jums pavēstāms. Pirmkārtām, kā references, vēršos pie jums, dod savu piekrišanu šim nolīgumam. Tas ir ļoti labs nolīgums, un to vajadzētu arī uh, uzskatīt par piemēru turpmākiem nolīgumiem par šo pašu tematu. Uh, un es ceru, ka visi piekritīs, gluži tāpat kā iepriekšējā balsojumā. Taču, apstiprinot šo nolīgumu, mēs nebalsojam un arī nepiekrītam padomes lēmumam par šo jautājumu. Jo tajā ir iekļauts nosacījums, kas izveido komitoloģijas mehānismu ar izskatīšanas procedūru. Šādā veidā eh, padomēji būtu iespējas eh, spriest par komisijas lēmumiem par šī nolīguma piemērošanu. Es domāju, ka parlamentam nevajadzētu akceptēt to, ka padome vienpusēji lemj par lietām, kas eh, pēc definīcijas ir parlamenta koplēmumā. Tāpat arī padome nedrīkstētu ļaunprātīgi izmantot komitoloģiju lai padome varētu vienpusēji kontrolēt eh, komisijas rīcību šī nolīguma īstenošanā. Tieši tāpēc eh, vajadzētu skaidri norādīt, ka mēs neapstiprinām padomes lēmumu projektu par šo jautājumu. Ja šis lēmums netiks grozīts, tad mēs to nepieļausim. Mēs to uzskatīsim par precedentu turpmākām lietām, turpmākiem starptautiskiem lēmumiem. Diemžēl padoms pārstāvi nav klāt, taču es ceru, ka šī ziņa nokļūs eh, pie padomes, ka padoma to dzirdēs. Liels paldies! Balsājam, kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Apsveicu referentu. Devas ziņojums. Lūdzu, Devas kungs. Priekšādātāji, liels paldies, ka devāt man šo iespēju pateikties saviem kolēģiem gan komitejā, gan arī parlamentā, kas ļāva nodrošināt šī ziņojuma tik ātru uh, izstrādāšanu. Uh, 15 tūkstoši cilvēku šodien mirs badanāvē. Es vēlējos vienkārši tikai pateikt, ka tas ir viss parlaments ar savu personālu, padome ar savu personālu, eh, tiesa ar visu uh, savu personālu un viena trešā daļa no komisijas. Pasaules iedzīvotāju skaits visticamāk dubultosies un uh, sasniegs 9 miljārdus uh, cilvēku. Tas nozīmē, ka pārtikas ražošanai arī ir jādabultojas, lai mēs varētu pabarot šo milzīgo cilvēku skaitu pasaulē. Pašreizējā pārtikas konvencija nespēja nodrošināt tā, to, kas mums ir vajadzīgs. Šī jaunā konvencija, ko jūs šodien pieņemsiet, izveidos jaunus fondus, uh, kas ļaus palīdzēt vietējiem ražotājiem. Tā atsaistīs pārtikas palīdzību, tā ļaus dot kuponus ražotājiem attīstības valstīs, lai tie varētu šos kuponus pārvērst naudā un pārtikā. Un pirmkārtām uh, lauksaimniecība attīstības valstīs tiks attīstīta. Liels paldies, ka ļāvāt šo ziņojumu izstrādāt un uh, ka ļāvāt izglābt tik daudz dzīvību. Paldies! Balsosim! Kurš par? pret, atturas, pieņemts. Apsveic referentu. Bauer report. Baueras ziņojums. Referente ir lūgusi uzstāties. Paldies, priekšādātāji, ka devāt man šo iespēju izteikties. Mums nebija paredzēta apspriešanās plenārsēdē par šo jautājumu tāpēc es gribēju izteikt dažas īsas piezīmes. Ieteiktā direktīva aizstās 95. gadā pieņemto lēmumu par Eiropas Savienības pilsoņu konsulāro aizsardzību ārvalstīs, ņemot vērā juridisko ietveru, ko uh, izveidoja Lisabonas līgums. Lisabonas līguma 23. pāns uh, uh, paredz uh, šī priekšlikuma uh, izveidi. Uh, Ja Eiropas Savienības pilsoņi atrodas eh, trešajās valstīs, eh, kur nav eh, pārstāvēta šī konkrētā valsts, tad šiem pilsoņiem ir tiesības tikt aizstāvētiem konsulārās iestādēs. Šeit nav runa tikai par tādiem ikdienišķiem gadījumiem - pasas pazaudēšana vai arī uh, kļūšana par sīku noziegumu upuriem, bet ir arī daudz citi gadījumi paredzēti, kur Eiropas Savienības pilsoņiem būtu vajadzīga palīdzība. Pilsoņi varēs eh, lūgt palīdzību jebkuram konsulātam vai jebkurai vēstniecībai no jebkuras dalībvalsts dažādās krīzes situācijās. Gandrīz visas iesaistītās komitejas vienprātīgi piekrita, ka nevienai dalībvalstī nevajadzētu uh, kļūt par vienīgo, kas uh, palīdz uh, citu dalībvalstu pilsoņiem. Tas nozīmē, ka koordinācija tiks sadalīta tiks e, nodrošināta arī Eiropas Savienības delegācija iesaistīšana. Tas nozīmē, ka tas ir ļoti labs piemērs tam, ka, ja Eiropa paplašinās, tas nebūtu nenozīmē, ka arī birokrātija paplašinās. Tas nozīmē, ka varēs aizsargāt arī tos e, pilsoņus, kuriem nav pārstāvības citās dalībvalstīs un kas atrodas riskantos vai krīzes apstākļos. Noslēgumā es vēlētos pateikties visiem referentiem, kas ļāva strādāt pie šī ziņojuma, un es arī vēlētos aicināt eh, visus deputātus atbalstīt šo ziņojumu. Personālais balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveic referenti. Bastos ziņojums. Kurš pār? Pret? Atturas? Pieņemts. Apsveic referenti. Balzas ziņojums. Personālais balsojums. As everybody voted. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Norādīts. Mr. Kaminsky. Mr. Kaminski. Kaminska kungs. Priekšsēdētāji. Es domāju, ka tas ir vienkārši nepieņemi, ka mums balsošanai tika nodots lūk priekšlikums viena konkrēta kandidatūra, bet vārds tepat nav rakstīts. Tā, protams, bija aizklāta balsošana. Tā nav parlamentāra procedūra. Mēs tagad balsojam par kādu, kur vārds pat netika norādīts. Uh, un kas netiku pat uzrakstīt šeit uz ekrāniem. Tas nav pieņemami. Gli uffici mi dicono che abbiamo rispettato pienamente la procedura per... Man tika teica, ka mēs esam pilnībā, esam ievērojuši visu veidu procedūru un reglu, reglamentu, balsojums bija derīgs, un līdz ar to vienkārši turpinām darbu. Amendment 1. Tālāk. Pirmais grozījums, kas pret? Pret. Atturs. Pieņemts. Par visu ziņojumu tagad, kas par? Pret. Atturs. Pieņemts. Tālāk personāla balsojums Sākam balsot par likumdošanas rezolūciju. Beidzam balsot. Approved. Pieņemts. Apsveicam referentu. Nākamais rezolūcijas priekšlikumi. Tirniecības sankcija ar Japānu, kas par pret, atturas, pieņemts. Apsveicam. Tālāk šnība ir jāstrām ziņojums. Par attīstības politikas saskaņotību. Trešais punkts, kas par pret atturs pieņemts. 23. punkts. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Vēlties elektroniski pārbaudīt? Labi, sākam balsot par 20, atsevišķi balsojums par 23. punkta otro daļu. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Pieņemts. 38. punkts par, pret, atturs, pieņemts. Vēlties pārbaudīt elektroniski, labi, elektroniski par 38. pantu atsevišķu balsojums par sākotnējo tekstu. Beidzam balsot. Pieņemts 355 par 300 pret. 51. punkts, pirmā daļa par pret atturs. Pieņemts otrā daļa par pret atturs. Pieņemts. 107. punkts, pirmā daļa. Par, pret, atturs. Pieņemts. Otrā daļa. Par, pret, atturs. Pieņemts. 110. punkts par, pret, atturs. Pieņemts. 111. punkts par, pret, atturs. Pieņemts. 115. punkts divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturs, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturs, pieņemts. 116. punkts pir, divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturs, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturs, pieņemts. 122. punkts sākotnējā tekstā. Pirmā daļa par, pret pret atturs pieņemts, otrā daļa par pret atturs pieņemts. 144. punkts. Vēlties pārbaudīt iepriekš elektroniski labi, elektronisks par 122. panta otro daļu. Devot izklūst. Beidzam balsot. Pieņemts. Kortes Lāstrakungs. Nē, ne, nevēlējāties runāt tomēr. Lūdzu. Paldies priekšādātē. Šis mutiskais grozījums nākošam tekstam ir šāds pēc vārdiem prostitūcija un tā tālāk vēlamies pie, pievienot vārdus, vienlaicīgi aizsargojot sieviešu tiesības pieejai uz uh, leģitīmu Kaut ko tika tulkojums norāds. Neviens nav pret šo mutisko grozījumu. Ir kāds pret? Okay. I'm sorry. Es ļoti atvainojos, Kortes Lastras kungs bet par šo mutisko grozījumu acīm redzot nevaram balsot, jo piecēlās kājās gan liels kāds deputāti, kas šo grozījumu nepieņem. Tātad 144. punkts, pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts ar trīs balsu vairākumu. 140. 147. punkts par, pret, atturas, pieņemts. Vēlaties pārbaudīt elektroniski labi. Atsevišķi par 147. punktu sākotnējo tekstu. Beidzam balsot. Pieņemts. Ar sešu balsu vairākumu. 148. punkts divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturs, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturs, pieņemts. Labi, pārbaudīsim elektroniski. 148. punkta otrā daļa elektroniski lūdzu. Debot. Beidzam balsot. Pieņemts ar lielu balsu vairākumu. 18. 18. ievilkums par, pret, atturs, pieņemts. Un tagad vēlties pārbaudīt, labi, 18. ievilkums atsevišķi. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Kašman. Kašman kungs, jūs vēlaties izteikties. Paldies, priekšādātāji. Pirms mēs pāriem pie ļoti svarīgā balsojuma par rezolūciju, es gribētu, lai parlaments pārdomā par šo ļoti lielo vīriešu daudz, kas ot, nam otrā pusē piecēlās kājā, lai liek, kājās, lai liektu sievietēm viņu tiesības. Mr. Mitchell. Yeah. Ok, ok. Ai, ai, ai. Priekšādātājs turpina labi. Došu vārdu tikai un vienīgi Mičela kungam, un pēc tam nevienam vairs vārdu nedošu, nē. Kāpēc es piecēlos, kā jau saka Mičela kungs? Tas ir tāpēc, ka 200 miljoni sievietes E, nav pasaules iedzīvotāju skaitā tāpēc, ka tiek veikti aborti, pamatojoties uz nedzimušā bērna dzim, dzimumu. Un tāpēc nedrīkst pieļaut to, ka tiek e, notiek aborti tikai tāpēc, ka embrijs ir sieviešu dzimuma. Okay. Roll call vote. Tagad balsosim par rezolūciju ar personālu balsojumu. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Approdu. Pieņemts ar lielu vairākumu. Un apsveicu ziņojumu sagatavotāju Šnībers Jastrams kundzi. Nu tālāk kolēģi varat doties pusdienās un labu jums visiem apetīti! Valeu, Domingo. Please, please, please. Colleagues. Herr Präsident, ich will nur kurz festhalten, dass meine Maschine. Kolēģi, es vēlētos vienkārši teikt, ka mana balsošanas iekārta no sākuma nedarbojās, tad atkal sāka darboties, pēc tam nepareizi darbojās. Nu jā, es gribēju teikt, ka man bija problēmas ar manu balsošanas iekārtu. Labi, informēsim par to atbildīgos dienestus. Okay. Now, now Cienījamie kolēģi, tālāk pārējiem pie balsu skaidro.